mēs tādējādi pieņemām arī progresīvu rezolūciju, ko sagatavojas mūsu kolēģis Mātiņkungs, un balsosim par to. Paldies, un nākamais runātājs Fjelnerkungs, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji, un paldies komisārs kundzei. Beidzot, beidzot mums ir šis nolīgums ar Singapūru. Tam visam vajadzēja notikt ātri un vienkārši, bet bija, tam bija vajadzīgi desmit gadi, un tā nav Singapūras partneru vaina, tā ir mūsu puses vaina. Mēs esam darījuši visu, kas bija mūsu spēkos, lai um, novērstu tādu kavēšanos, kāda bija it īpaši attiecībā uz investīciju aizsardzības nolīgumu. Tas ir eh, nesaskaitējumi Eiropas Savienības tirzniecības politikai, mēs tik slikti esam izturējušies pret Singapūru, bet domāju, ka beidzot mums ir labs, labs, dinamisks, nolīgums ar strauji attīstošos ekonomiku Āzijas reģionā, un es domāju, rīt mums visiem ir jāatbalsta šo nolīgumu noslēgšana. Un Jā, ir bijuši cilvēki visā politiskajā spektrā, eh, kas ir centušies ehm, eh, kavēt šo nolīgumu apstiprināšanu, bet es domāju, tas ir nepareizi. Paldies! Paldies, tālāk dodu vārdu Žilas kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze. Es esmu parlamenta Āzijas delegācijas dalībniece, un es uzskatu, ka šie nolīgumi ir strateģiski svarīgi Eiropas Savienībai, un man bija iespēja runāt par šo nolīgumu ar Singapūras pārstāvjiem, arī NVO un uh, ārotbiedrību pārstāvjiem Singapūrā, un viņi atbalsta uh, ciešāku sadarbību mūsu starpā. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā to, ka uh, globālā tirdzniecība patreiz krīt muitas un uh, ASV cenšas uh, mainīt uh, ierasto kārtību, un es saprotu, ka dažiem kolēģiem ir iebildes e, par šiem nolīgumiem, ir tīpaši saistībā ar starptautiskās darba organizācijas konvenciju ratifikāciju, bet es gribu teikt, ka mans kolēģis Mārtiņkungs, kurš ir padarījis izcilu darbu, uh, un kurām ir izdevies uh, pierunāt uh, Singapūras uh, pusi uzrakstīt oficiālu vēstuli, kas um, nosaka Singapūras apņemšanos ne tikai par starptautiskās darba organizācijas konvencijām, bet arī par ilgtspējīgu attīstību. Un es gribu uzteikt abus referentus un aicinu kolēģus atbalstīt. Lūdzu, Ņīna, jūsu laiks ir beidzies. Uh, Tagad dodu vārdu Valences kungam, lūdzu. Rīt mēs balsosim par to, lai uh, uzturētu Eiropas uzņēmumu konkurētspēju. Mēs balsosim par ekonomikas izaugsmas veicināšanu, kā arī tādu normu un vērtību uzturēšanu, Eh, kas eh, mm, skār komplicētās piegādes ķēdes, vienlaicīgi nodrošinot sociālo iekļaušanu, vidas aizsardzību. Eh, lai arī dažreiz Eiropas uzņēmumiem ir grūti, mums tomēr ir mm, lepnums, ka mēs kalpojam kā piemērs pasaulē, nosakot augstus standartus. Mūsu tirzniecības apjomi pasaulē aug un tie dod būtiski ieguldījumi Eiropas senības eksportā. Mums tagad ir ļoti daudzi uh, preferenču tirzniecības līgumi ar valstīm piecos kontinentos, un jāatcerās, ka tādējādi mēs radām arī darba vietas Eiropiešiem. Un vēlreiz. Tirzniecības nolīguma tādām valstīm kā Japāna, Singapūra vai Vietnāma uh, ir svarīgi, un tie stāsies spēkā, un no tiem mēs arī gūsim labumu, un mums vajadzētu arī nākotnē izmantot šādas priekšrocības. Es ceru, ka rīt mēs balsosim par tiem, par šiem nolīgumiem. Paldies! Paldies! Tālāk Francisko Ases kungs un Es eh, pateicos jums par sadarbību un nododu vadības grožus manā, manām kolēģiem Taličkas kungam. Obrigāt, senjor eh, prezident. Este... Paldies, priekšsādātāji. Šie nolīgumi ir svarīgi Eiropas Savienībai, ja mēs ne, gribam noslēgties, eh, bet eh, vēlamies būt atvērti pasaulē un pozitīvi regulēt globalizācijas procesus. Šis partnerības un sadarbības nolīgums, par ko tagad runājam, ir ļoti labs izējas punkts tam, lai veidotu labāku ekonomisko attīstību Eiropas Savienībā, kā arī um, lai attīstītu likumdošanu kas eh, regulē, piemēram, mūsu attiecības ar Singapūru. Mēs esam iekļāvuši šajos nolīgumos normas par eh, cilvēktiesībām, tāpat arī par eh, investīciju tiesu sistēmu, tāpat arī normas eh, par ieroču neizplatīšanu, tāpat arī normas, kas aizstāv vidi. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, man informē, ka mēs atpaliekām par vairāk nekā 25 minūtēm, tādēļ lūdzu jāievēro. Um, atvēlētais uzstāšanās laiks. Mēs neatļausim zilās kartītes jautājumus, um, un tāpat arī nebūs brīvā mikrofona procedūras, un tagad dodu vārdu nākamajām runātājām Pēterlis kungam. Paldies, uh, priekšsēdētāji! Davidu za uh, odličnu. Es uh, gribu uh, uzteikt kolēģi Dēvidu par izcili sagatavoto ziņojumu par uh, brīvās tirzniecības eh, nolīgumu ar Singapūru. Tas paredz eh, ne tikai investīciju aizsardzības mehānismu, bet arī politisku partnerību, padziļinātu, intensificētu sadarbību vides aizsardzības jomā, drošības, attīstības jomā un tā tālāk. Tāpat šis nolīgums eh, paver iespēju sadarbībai cilvēka tiesību aizsardzības jomā, kodula atbruņošanās jomā, eh, veselības eh, aprūpas jomā un citās. Tāpat kopīgiem spēkiem eh, varēsim cīnīties pret vēzi un sadarboties ar visām reģionu valstīm. Mamikina kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, komisārs Kunze. Šis nolīgums ir labi līdzsvarots, un es zinu, ka Singapūras premjerministrs solīja pēc iespējas ātrāk ratificēt atbilstošās darba, starptautiskās darba organizācijas konvencijas. Bet Singapūra um, ir saņēmusi augstu um, korupcijas uztveres indeksu, bet tajā pat laikā tā ir augsts uh, finanšu slepenības indeks. Singapūra, ja tā tiek uh, traktēta kā um, nodokļu paradīze, tad ir jāpiemēro atbilstoši standarti. Nesen tika parakstīts protokols par izvairīšanos no dubultajiem nodokļiem uh, starp Latviju un Singapūru. Jautājums tikai, uh, vai tiek ievēroti arī cilvēktiesību normas un caurskatāmības standarti. Šajā nolīgumā ir daudz um, iespēju Eiropas Savienībai, bet ir ļoti svarīgi šīs normas piemērot. Paldies Mamīkina kungam, tālāk Zdrojevska kungs, viena minūte lūdzu. Mēs sākām 2014. gadā ar jautājumiem Eiropas kopienu tiesai. 2017. Eh, gadā mēs gaidījām atbildes, tagad mēs esam 2019. gadā un ir paredzēti jauni nolīgumi ar eh, Filipīnām un eh, Vietnamu. Tās ir svarīgas valsts Āzijā. Protams, Singapūra arī ir ļoti, ļoti svarīga, bet mums ir jārunā arī par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kanādu. Es domāju, ka investīcija aizsardzība, kā arī izvairīšanās no dubultās aplikšanas ar nodokļiem, kā arī muitas bārjē barjeru atcelšana kalpo e, par labu ne tikai mūsu partneriem, bet arī mums. Tas, protams, ir ļoti labi. Tajā pat laikā procedūras, ko mēs šeit e, pāredzam, ir smagnējas, un e, Eiropas Savienībā ir vajadzīgs ļoti ilgs laiks, lai kaut ko izdarītu. Tādēļ ir kaut kas jādara, lai šīs procedūras būtu ātrākas, vienkāršākas un caurskatāmākas, un tad mēs varēsim paveikt lietas ātrāk. Paldies, Bušo kungs, vienu minūtu. Paldies priekšsēdētājies atbalstoši šo nolīgumu, un es um, gribētu uzteikt abas sarunvešanas komandas. Singapūra ir bijis um, droši mūsu partneris jau daudzu gadu um, garumā, un mums ir kopīgas intereses. Un vērtības. Singapūra ir viena no ASEAN dibinātājām valstīm un svarīgs uh, tāds ģeostrateģisks mezgls e, šajā e, reģionā, un tā varētu kalpot e, pār pamatu sadarbībai starp mūsu reģioniem. Tā ir viena no straujāk augošām ekonomikām pasaulē. Eiropas Savienības Singapūra tirniecības nolīgums rada jaunas iespējas Eiropas Savienības uzņēmumiem eksportēt uz Singapūru. Šis nolīgums pēc aplēsēm Eiropas Savienības ekonomikai dos vairāk nekā 5 150 miljonus eiro pienesumu. Paldies, kolēģi! Tagad sāksim brīvā mikrofona procedūru. Un kā pirmajam došu vārdu pospešilkungam uz vienu minūtu. Paldies, priekšsētētāji! Es Vēlos izteikt abrīnu jums, komisārs Kunds, par to, ka jums izdevās pabeigt uh, ehm, cerunas par eh, šo brīvās tirdzniecības nolīgumu. Mums vajadzētu būt līderiem eh, brīvās tirdzniecības nolīgumu slēgšanā pasaulē pretēji Amerikai. Tajā pat laikā mums ir jābūt ambiciozākiem, vedot cerunas par šādiem nolīgumiem un vajadzētu saīsināt sarunu procesu. Tas ir prasījis vairāk nekā desmit gadus. Es zinu, ka tik iesaistīta ir Eiropas. Uh, Savienības tiesa un bijuši citi apstākļi, kas um, pagarināja šo procesu, bet lūdzu darīsim kaut ko, lai šis process nākotnē kļūtu īsāks. Mm, un es domāju, ka mēs nākotnē varētu noslēgt daudzpusēju nolīgumu ar visu Āzijas reģionu. Un domāsim par to, kā efektīvāk strādāt. Paldies! Nākamais runātājs lūdzu. pane předsedající paldies priekšsēdētājiem. Es gribu teikt, ka es ticu brīvai tirdzniecībai bez barjerām, bez šķēršļiem, uh, uz tirdzniecību, kas balstīta uz kopīgām vērtībām. Man šķiet, mums ar Singapūru tādas ir, kā piemēram liberālisms, tiesiskums, uh, taisnīgas, godīgas normas, un es gribētu uzteikt uh, ziņojuma autors un uh, sārunu vešanas komandas, un es domāju, ka mums ir izdevies atrast labi līdzsvarot nolīgumu, un tas dod milzīgas iespējas mūsu uzņēmiem, mūsu iedzīvotājiem un institūcijām. Es nezinu nevienu citu nolīgumu, kāds vēl būtu iespējams e, ir um, iebildumi, bet mums cita nolīguma nav, un ja mēs attieksimies no šī, tad mēs atkal zaudēsim laiku tādēļ. Es esmu par šī no teksta apstiprināšanu. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Attiecību stiprināšana ar Singapūru ir noteikti eh, tas, ko var atbalstīt. Tirgus atvēršana, dialogu uzsākšana, cilvēktiesību jautājumos, klimata pārmaiņu jautājumos, arī fiskālajā jomā. Uh, Tajā pat laikā šis nolīgums, par ko patreiz runājam, tajā ir paredzēti vairāki bīstami pasākumi, eh, kas mums jau bija TTPI eh, un, eh, piemēram, normas, kas garantē ārvalstu investoriem um, sūdzēt uh, tiesā citas valsts valdību, piemēram. Un jāsaka, ka tā vietā mums būtu jābūt tādam nolīgumam, kas e, nodrošina to, ka, piemēram, uzņēmumi paši ievēro uh, vidas prasības. Piemēram, Singapūra varētu būt par paraugu arī citām valstīm, ar ko tiks noslēgt līdzīgi nolīgumi, kā Meksika, piemēram. Paldies, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Šis nolīgums ar Singapūru noteikti ļaus palielināt tirdzniecību. Tas nozīmē arī lētu preču lielāku importu no Singapūras uz Eiropas Savienību, jo Singapūra patiesībā ir nekas vairāk kā Ķīnas osta. Uh, Eh, viņi importē produktus no Ķīnas un tālāk eksportē tos uz uh, Eiropas Savienību. Pat Singapūrā ražotie produkti, mēs zinām, kā tie tiek ražoti, piemēram, netiek ievērotas eh, darbņēmēju tiesības. Uh, Tā kā te nav runa ne par kādu uh, godīgu tirdzniecību. Tas, ko mē, par ko mēs šeit runājam, tas ir pret mūsu interesēm. Un es esmu arī pret uh, šo investoru aizsardzības loģiku, kas tiek darīta uz valsts uh, interešu rēķina. Tāpat tiek aizmirsts par cilvēktiesībām, par tiesiskumu, par um, vārda brīvību Singapūrā. Paldies tādējādi esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru un tagad dod vārdu komisārs kundzei Lūdzu. Spons. Paldies, priekšsādātāji! Godājamie deputāti, man arī ir pāris jautājumu. Valsts parāds ir izslēgts. Investīcija aizsardzības nolīgums ļoti skaidri norāda, ka Eiropas struktūrētā parāda pārstruktūrēšana netiek iekļauta e, šajā nolīgumā. Un e, investīciju e, valstu tiesas Eiropas Savienībā vairs nepastāv. Ar um, jūsu palīdzību un arī ar jūsu spiedienu mēs eh, tās esam aizstājuši ar jaunu, modernu sistēmu. Un eh, ģenerāla advokāts paziņoja, ka tā perfekti atbilst Eiropas Savienības tiesībām. Līdz ar to mēs esam tikuši gaļā, galā ar dažādiem trūkumiem, kāda pastāvēja iepriekšējā sistēmā. Ir pilnīga caurdzamība, ir apelācijas mehānisms, ir arī skaidras robežas uh, kādas prasības var iesniegt, un tāpat arī tiek noteikts, ka valstīm ir tiesības regulēt. Singapūra nav iekļauta sarakstā ar tādām jurisdikcijām, kas nesadarbojas nodokļu nemaksāšanas lietās. Singapūra pavisam drīz gatavos reģistru, kas aizsargās geogrāfiskās norādes, un Eiropas Savienības valstis varēs pieteikties lai aizsargātu 196 geogrāfiskās norādes, kas bija konsultācijas sarakstā. Un eh, šis eh, pielikums tiks eh, piemērots tikai tad, kad tiks nodrošināta atbilstība. Patiešām Singapūra vēl nav ratificējusi trīs starptautiskās darba organizācijas konvencijas, bet uh, darbs turpinās un uh, Tāpat arī notiek sadarbība ar Starptautisko darba organizāciju, tā lai viņi pieņemtie tiesību akti atbilstu šīm trīs konvencijām un lai tās vēlāk arī varētu ratificēt. Kā jau tika norādīts, Singapūras valdība ir nosūtījusi vēstuli par šiem procesiem. Es ceru, ka jūs rīt ar lielu vairākumu nobalsosiet par šiem nolīgumiem. Tad jūs nobalsosiet par ambiciozu brīvās tirdzniecības nolīgumu, kur uh, mēs varēsim gūt piemēru daudziem citiem līgumiem šajā reģionā. Tāpat arī jūs nobalsosiet par investīciju aizsardzības nolīgumu, kas um, iet tieši pa tādām pēdām, kādas jūs mums uh, likāt izvēlēties. Un uh, tāpat arī jūs pastiprināsiet sadarbību starp Eiropas Savienību un Singapūru, liekot uh, spēcīgus pamatus uh, drošības cilvēku kontaktu pētniecības jomās. Tāpat arī uh, būs šis sadarbības nolīgums, kas būs uh, pirmais nolīgums, ko Eiropas parlaments būs apstiprinājis, ņemot vērā šo jauno moderno struktūru. Līdz ar to mēs paplašināsim savu draugu loku. Mēs eh, varēsim sadarboties ar valstīm, kas domā līdzīgi kā mēs, valstis, kas tic daudzpusējībai, globālām normām un likumiem kā valstis, kas uzskata, ka mēs varam slēgt šādus savstarpēji izdevīgus tirdzniecības nolīgumus ar draugiem, un šādā veidā mēs varam dot savu ieguldījumu globalizācijā. Lielas paldies visiem, lielas paldies arī referentiem, paldies jums, priekšādātāji. Paldies, komisārs kundze, paldies ne tikai par uh, jūsu runu, bet arī par šo nolīgumu. Es vēlētos arī paust pateicību par uh, jūsu darbu un arī par rezultātu. Viens no referentiem ir iztērējis savu laiku jau pilnībā, tāpēc tagad došu vārdu tikai Mārtiņa kungam. Viņam ir divas minūtes. Es izmantošu šīs divas minūtes, tāpēc, ka komisāra atbildēja uz daudziem jautājumiem, bet, eh, diemžēl, es uh, neredzu, ka zālē būtu tie kolēģi, kas izteica kritiskas piezīmes. Man nav īsti uz ko atbildēt. Uh, Un, ja runa par brīvās tirzniecības nolīgumu, tad tas nāks par labu darba vietām un investīcijām. To mums vajadzētu atbalstīt. Ja runa par investīcijām, tad tas ir vismodernākais investīciju nolīgums, kādu mēs jebkad esam sasnieguši. Un vēlreiz atkārtošu komisārs te, teikto. Mēs mēģinam sadarboties ar tādām valstīm, kas eh, domā līdzīgi, kā mēs. Dažas valstis eh, domā, ka vajadzētu ievērot džungļu likumus, tāpēc mums vajadzētu sadarboties ar tādām valstīm, kas tic reāliem likumiem un nolīgumiem. Tā, cik tālu es saprotu, tie kolēģi, eh, kas eh, izteicās kritiski un ir aizgājuši prom, visticamāk tika pārliecināti jau debašu laikā. Cita skaidrojuma nav. Kolēģi, debatas ir noslēgušās, balsojums ir paredzēts rīt. Un tagad mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir eh, mutisks jautājums komisijai pretreakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā. Autors ir Pimentā Lopes. Došu viņam vārdus piecām minūtēm. Paldies, priekšādātāji. Komisārs kundze. Vispirms es vēlētos pateikties kolēģiem, kas um, ir palīdzējuši man gatavot šo jautājumu. Pret reakcija eh, pret sieviešu tiesībām ir eh, pilnīgi skaidri redzama. Pēdējo desmit gadu laikā sieviešu tiesības ir sarukušas. Politika par šīm tiesībām ir eh, bijusi um, Mm, izteikta. Mēs esam mēģinājuši palielināt pensiju tiesības, mēs esam mēģinājuši uzlabot eh, darba tiesības, bet, eh, diemžēl, sabiedriskie pakāpojumi ir sarukuši. Nas respostas às necessidades das populações. Tad te ir runa par eh, cilvēkiem, kas ir veci un kas ir uh, pavisam mazi, kuriem ir vajadzīga īpaša palīdzība. Un, uh, Tas attiecas arī uz sievietēm, jo, piemēram, palīdzība um, bērna gaidīšanas un kopšanas laikā ir obligāti nepieciešama, bet mēs varam te novērot to, ka, diemžēl, gan veselības, gan arī tarpatiesības ir kļuvušas ar vien sliktākas. Tāpat arī mēs jūtām, ka uh, reakcija ir kļuvusi ārkārtīgi negatīva attiecībā uz uh, seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām, jo īpaši tas attiecas uz abortiem. Globālie nabadzības un bezdarba rādītāji, jo īpaši attiecas uz sievietēm, tāpat arī algu un pensiju atšķirības ir neakceptējums starp vīriešiem un sievietēm ir vērojams arī vardarbības pieaugums pret sievietēm. To var saistīt ar sociālo tiesību sarukumu. Manā valstī kopš gada sākuma ir nogalinātas deviņas sievietes un viens bērns um, māj, mājasēmniecību vardarbības rezultātā. Un tas ir tāds uh, vēl viens pierādījums, ka vardarbība gan darbā, gan mājās ir arvien izteiktāka. Mums ir jācīnās pret šāda veida fenomeniem ar likumiem. Piemēram, šeit varētu palīdzēt Stambuls konvencija, bet nepietiek ar to, ka mēs uh, ierakstīsim šīs, šos noteikumus uh, likumos. Mums ir jācīnās pret eh, vardarbību arī ar politikas iespējām. Cīņa pret eh, vardarbību ir reāls piemērs tam, ka mēs iestājamies par sieviešu tiesībām. Mums ir jāsniedz atbalsts cietušajiem, un mums ir jāveido arī, eh, piemēram, pajumtes sievietēm, kas ir cietušas no vardarbības un tas ietver arī sievietes, kas ir kļuvušas atkarīgas no saviem partneriem ekonomiski. Mums ir jāmēģina palīdzēt eh, šīm uh, cietušajām savu dzīvi uzbūvēt no jauna. Mums ir jādomā par to, ka vārdarbība pret sievietēm var būt ļoti dažāda, un šeit jo īpaši vajadzētu domāt par uh, nevienlīdzības novēršanu, ir jāuzlabo darba apstākļi, jāvēršas pret algu diskrimināciju. Ir jāiestājas par tiesībām kļūt par māti. Tāpat arī ir jānodrošina tiesības uz veselību un sociālo nodrošinājumu, ir jāsniedz atbalsts bērniem, un tas pats attiecas arī uz uh, dažāda veida upuriem, tā skaitā prostitūcijas upuriem un dažāda veida uzmākšanās upuriem, jo īpaši, ja runa par uzmākšanos darba vietā. Dažāda veida vardarbības apkarošana attiecas uz mums visiem. Visiem vajadzētu iesaistīties šajā cīņā. Mums ir jāpanāk uh, vienlīdzība. Es sveicu mūsu vidū komisāru Jurovu un tūlīt arī dodu viņai vārdu. Priekšādātāji, godājumie deputāti, Eiropa saskaras ar arvien lielākiem populisma un ekstrēmismā izpaudumiem, jo īpaši tas attiecas arī uz seksmismu un fašismu. Tāpat arī uh, ir izteikta negatīva reakcija pret uh, sieviešu un bērnu meitiņu tiesībām. Uh, Magrīnī kundze dzimumu līdztiesību ir uzstādījusi par prioritāti Eiropas iekšējā un arī ārējā darbībā. Mums ir jānodrošina dzimumu līdztiesība laikā no 2016. līdz 2019. gadam. Tas ir bijis mūsu ietvers dzimumu līdztiesības veicināšanai Eiropā un ārpus tās. 2019. gadā mēs izvērtējam progresu. Mēs identificējam trūkumus un nosakām prioritātes nākotnē. Šajā sakarā Eiropas parlamenta viedoklis mums ir ļoti noderīgs. Es arī sirsnīgi apsveicu vienošanos, kas tika panākta par um, darba un ģimenes dzīves līdzsvara priekšlikumu. Tas ļaus uzlabot daudzu pilsoņu dzīvi. 2017. gadā komisija pieņēma darba plānu attiecībā uz um, dzīmumu algu atšķirībām, un tā rezultātā tika uh, pieņemtas 20 dažādas darbības. Lielākā daļa no šīm darbībām jau ir īstenotas, un pārējās tikas pabeigtas šogad. Uzticami dati ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu izvērtēt tendences dzimumu līdztiesībā Eiropā. Tieši tāpēc Eurostat pašlaik veica Eiropas pētījumu par eh, vardarbību attiecībā uz dzimumiem. Un tāpat arī Mēs balstāmies uz Eiropas pamatiesību aģentūras 2014. gada ziņojumu. Vārdarbības likvidēšana komisijai ir bijusi prioritāte. Jau divus gadus mēs veicam mētiecīgas darbības un izpratnes veicināšanas kampaņas. Mēs vēlamies panākt, lai Eiropa pievienotos Stambulas konvencijai par eh, dzimumu vardarbību par vardarbību, kas balstās uz dzimumu. Pašlaik 20 dalībvalstis ir ratificējušas šo uh, Eiropas padomas konvenciju, bet, ko jūs zinat, ratifikācija vēl ar vien ir ļoti apdraudēta daudzās valstīs. Šī konvencija un publiskās debātes par konvenciju ir ļoti labs fons tam, kas pašlaik notiek attiecībā uz sieviešu tiesībām Eiropā. Maldinoši argumenti par konvenciju un citi argumenti tiek izmantoti sabiedrības debatēs. Mums ir jāvēršas pret šādiem nepareiziem argumentiem. Mums ir jāskaidro, ka vienīgais konvencijas mērķis ir vērsties pret vardarbību pret sievietēm, kā arī pret vardarbību mājās pret sievietēm, bērniem vai vīriešiem, kurai nav nekāda iemesla vai faktu. Uh, Šī situācija ir paralizējusi vairākas dalību valstis. Ratifikācijas process un Eiropas Savienības pievienošanās konvencijai līdz ar to ir iestrēgusi. Mums pietrūks laika, mēs nezinām, vai mēs varēsim pabeigt šo darbu līdz eh, šī sasaukuma beigām. Dzimuma līdztiesība ir ļoti būtiska arī Eiropas Savienības ārējās darbībās. Esmu priecīga, ka parlaments apsveic ļoti labo progresu, kas ir panākts pie uh, starptautiskās sadarbības un Eiropas dzimumu rīcības plānā pabeigšanas. Tas ļauj mums nodrošināt sieviešu ekonomiskās un sociālās tiesības, tāpat arī viņu līdzdalību sabiedrības dzīvē un um, cīņa pret vardarbību, kas balstās uz dzimumu. Mums ir vajadzīga strateģiska pieeja, Tas ietver arī mieru un drošības aspektus. Šeit ir runa par ļoti dažādu ārējo politiku un dažādām tās nu, jomām. Mums ir jāvēršas pret galvenajiem cēloņiem, kāpēc rodas nevienlīdzība un vardarbība un dažādi konflikti. Mums ir jāturpina mūsu pūliņi. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc 2017. gada septembrī Eiropas Savienība kopā ar ANO uzsākās Spotlight iniciatīvu, kuras mērķis ir vērsties pret jebkāda veida vardarbību pret meitenēm un sievietēm visā pasaulē. Tāpat arī mūsu sākotnējais ieguldījums eh, ir 500 miljoni eiro, un mēs ceram, ka tie ļaus mainīt meiteņu un sieviešu dzīves visā pasaulē jo īpaši tas attiecas uz jaunām meitenēm, kas eh, dzīvo ļoti grūtos un sarežģītos apstākļos. Komisija turpinās savu darbu šajā jomā. Es eh, paļaujos uz Eiropas parlamentu un eh, ceru, ka tas darīs visu, lai mūsu pūliņi vainagotos rezultātiem. Paldies! Tagad izteiksies runātāja politisko grupu vārdā. Tautas partijas grupas vārdā pietikainenes kundze pusotra minūte. Sabiedrībās, kur valda labklājība un demokrātija, par, kur ir atklātība un caurredzīmība, sievietēm klājas labi. Un tas savukārt nodrošina arī, ka visai pārējai sabiedrībai klājas labi. Sieviešu stāvoklis ir tā kā kanārija putniņš ogļu raktuvēs, jo tā, tas ļoti labi ataino, kā klājas visai sabiedrībai. Uh, Pētījumi rāda, ka ja sievietes cieš, tad eh, sabiedrībā sāk sarukt demokrātija, sāk samazināties labklājība un tiek ierobežoti citi brīvības aspekti. Sievietēm nav nekādas izvēles un iespēju prasīt, vai viņas tiek diskriminētas tāpēc, ka viņas ir sievietes, vai eh, tāpēc, ka eh, ir kādi citi iemesli. Bieži vien Te ir runa par sievietēm, imigrantiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un tā tālāk. Sievietes saskaras ar ļoti dažādu diskrimināciju. Jā, Eiropā pēdējos gados esam novērojuši šādu negatīvu reakciju, jo īpaši dažās dalību valstīs. Sievietes ir cilvēki, un cilvēktiesības ir arī sieviešu tiesības, un sieviešu tiesības, tā skaitās seksuālās un reproduktīvās tiesības, arī ir cilvēktiesības. Tieši tāpēc mums vajadzētu, lai komisija sāktu rīkoties attiecībā uz šo negatīvo reakciju un lai tā aicinātu dalībvalstis veikt pasākumus visās dzīves jomās. Paldies, tagad eh, Garsija Pēres uz divām minūtēm sociāldemokrāta grupa. Paldies, priekšādātāji! Mēs runājam par um, sieviešu tiesību sarukumu. Uh, Eiropas Savienībā. 2014. gadā, pirms pieciem gadiem tātad, mēs šeit diskutējām par eh, seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām, un es norādīju, ka Mūsu meitām nedrīkstētu būt mazāk tiesību nekā mūsu mātēm, bet tagad jau mēs pie tā tuvojamies. Polija ar savu abortu likumu, Ungārija, kas izņem eh, dzimumu pētījumus no universitāšu programmas, valstis, kas neratificē Stambuls konvenciju. Ko tagad eh, darīs konservatīvie Spānijā. Viņi ir pateikuši, ka, lai nodrošinātu pensiju ilgspējīgumu, Sievietēm ir jādzemdē, tātad mums ir jādzemdē, lai mēs varētu sev veikt pensiju iemaksas. Mēs šeit atgriežamies 35 gadu senā pagātnē. Tāpat arī tiek runāts par 1985. gada abortu likuma atjaunošanu. Mums ir sarežģīti iekļūt darba tirgu, mums ir zemākas algas, mēs esam atbildīgas par atkarīgajiem. Katru dienu sievietes tiek nogalinātas šovinistu vardarbības dēļ. Mēs esam cilvēktiesniecības upurei. Un sievietes īsnībā pat baidās atgriezties mājās. Mēs nedrīkstam nerīkoties. Ir tūkstošiem dažādu iemeslu. Šo kampaņu ir uzsākušas sieviešu organizācijas. Un tiek ierosināts arī vispārējais streiks 8. martā. Mums ir jāpiepilda ielas ar cilvēktiesību aktīvistēm. Šeit nav runa tikai par sievietēm, te ir runa par feministu Eiropu, kurai ir jāvirzās uz priekšu. Paldies! Uh, the... Paldies. Nē, zilās kartas jautājumi netiek atļauti. Es eh, vēlreiz paskraidošu kolēģi. Mēs organizēsim brīvā mikrofonu procedūru, bet, diemžēl, zilās kartes mēs nedosim, jo mēs jau esam iekavējuši par 25 minūtēm. Es atvainojos. Višņevskas kundze, EKR grupā, pusotra minūte. Panie przewodniczący, szanowni państwo, oczywiście, że jestem za równością kobiet. Paldies, priekšādātāji, dāmas un kungi. Z głównymi założeniami. Es iestājos par sieviešu vienlīdzību, bet es nepiekrītu šīs rezolūcijas galvenajiem elementiem. Ja runa tagad ir par to, ka mēs ierobežojam uh, tiesības izteikties, netiek uh, kritizētā. Uh, šī konvencija un arī tiek, tiek norādīts uz līdztiesības politiku kā uz ģimenes politiku. Ir nepieciešams pareizi izturēties pret to, kāda ir reāla situācija. Es nevaru piekrist tiem apgalvojumiem, ka šeit ir pausti. Turklāt arī ir skandalos uh, uh, jautājums par uh, dezinformāciju. Un tāpēc, vai jūs tiešām gribētu ierobežot pro-life uh, uh, kustību rīcību par to, ka aborts ir bērna uh, nogalināšana, un es nevaru piekrist, ka abortu jautājumi, kā arī minoritāšu jautājumi kaut kādā veidā ierobežo sieviešu tiesības. Tāpēc es uzskatu, ka vajadzētu mums nākt klajā ar alternatīvu rezolūcijas projektu, kurā būtu runāts par nepieciešamību nodrošināt pensijas, kur būtu runāts par vardarbību pret sievietēm, kur būtu arī citi svarīgi jautājumi. Un vēlos pievērst jūsu uzmanību īstām problēmām. Paldies, kolēģi! tiešām atvainojiet, bet mums ir jāturpinām. Bet tagad lūdzu Alde eh, pārdām Linaras kundze. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Pirmām kārtām vēlos pateikties eh, mūsu referentam un visiem ēnu referentiem par ļoti labu sadarbību šīs rezolūcijas tapšanā. Eiropas Savienībā mēs atkal un atkal redzam diskrimināciju, jo tiek ierobežotas vienlīdzīgas tiesības piedalīties sabiedriskā un politiskajā dzīvē publiskajā vidē uh, notiek vardarbība un arī mājās notiek vardarbība. Mēs tagad varam redzēt, ka uh, sieviešu tiesības, uh, dzimuma līdztiesības jautājumi šobrīd atkal ir uh, atgriezušies iepriekšējā līmenī pret konservatīvie un pret feminist, feministi atkal un atkal apšauba to, ko mēs esam panākuši, izmantojot reliģiju, tradīcijas vai uh, kādas citas iespējas, lai mazinātu sieviešu tiesības. Tās attiecās arī uz lobēšanu pret abortiem un uh, seksuālo izglītību. Šie uzbrukumi ļoti labi norāda uz to, ka šī pretreakcija pret sieviešu tiesībām dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā ir nopietna problēma. Tagad ir nepieciešams darīt kaut ko ļoti konkrētu. Tāpēc aicinu Eiropas Savienību un dalību valstis tiešām apņemties īstenot cilvēku sieviešu tiesībās un panākt to, lai pilnīgi visi instrumenti, kas ir saistīti ar sieviešu tiesībām, tiktu īstenoti un izmantoti. Un ir nepieciešams arī investēt uh, sieviešu un meitiņu tiesībās un sieviešu un meitiņu organizācijās, lai palielinātu arī budžetu, lai būtu vēl plašākas investīcijas, lai sieviešu tiesības tiktu nodrošinātas. Tas attiecās arī uh, Uh, siev, uz sieviešu iekļaušanu visos līmeņos, uh, runājot par startautiskiem uh, vienošanos un startautiskām tikšanām, vēlos arī runāt par sieviešu tiesību aktīvistēm. Daudzos gadījumos šīs sievietes ir pakļautas vajāšanām, tāpēc, ka viņas darbojās. Paldies jums par uzmanību. Un tagad lūdzu Bjorkas kundze, viena minūte. Sieviešu tiesības ir demokrātijas centrālā daļa, un tām būtu jābūt pašsaprotamām 2019. gadā. Bet šeit mēs runājam pret pretdarbību, pretreakciju. Tas ir ideoloģisks, politisks jautājums labējie konservatīvie spēki apdraud mūsu tiesības. Arī nabadzības līmenis pieaug sieviešu vidū. Grūti ir gūt pieeju pakalpojumiem. Sieviešu aktīvistiem bieži uzbruk. Līdztiesības cīņa nav dabīga. Mana māte domāja, ka viss uzlabosies pats no sevis. Nē, par visu ir jācīnās, par ekonomiskajām tiesībām, arī par vēlēšanu tiesībām bija jācīnās. Mēs nevaram spērt soļus atpakaļ, mums ir jāiet uz priekšu. Feminisms nekad nepadosies. Mēs nepadosimies kontrol, eh, konservatīviem spēkiem. Remkes kundze. Bulgārijā par Istanbuls konvenciju tiek izplatīta nepareiza informācija tieši tādēļ, ka uh, Eh, tieši tādēļ arī parlaments neratificē to. Polijā tiek runāts arī eh, par to, ka eh, ir iespējams aizsargāties izmantojot tikai ovulācijas metodi. 5 miljoni eiro ir iztērēti pētījumiem, lai varētu pierādīt, kā grūtniecība negatīvi ietekmē sievietes. Šobrīd pre, pretreakcija visur Eiropā pret sieviešu tiesībām un cieši visvairāk tieši sievietes. Kontroli eh, sievietēm pār savu ķermeni ir eh, viens no būtiskākajiem jautājumiem, par kur runā fundamentālisti. Istanbuls konvencija eh, tiek izmantota, lai iestātos pret LGBT un citām minoritātēm, arī amerikāņu pretizvēles organizācijas un Krievijas oligarhi dara visu, lai pagrieztu pulksteni atpakaļ. Ko mēs darām šajā kontekstā? Mums būtu nepieciešams tiešām pārtraukt šādu bezdarbību. Mums ir jāsaprot, uh, ka sievietes un minoritātes ir ļoti uh, būtiskas uh, sabiedrības daļas, kuru tiesības ir jāievēro. Un ko mēs varam šeit darīt šajā parlamentā priekšsēdētāji? Tajani kungs, viņš Verānā pasludināja, ka vērsīsies pret uh, grupējumiem. Uh, Un ja šī parlamenta priekšsēdētājs kaut ko tādu pasaka, tad ir nepieciešams atsaukt savus vārdus, jo mēs cīnāmies par brīvu Eiropu. Ja runātāja tiek pārtraukta, atvainojiet, saka priekšsēdētājs, mēs esam jau iekavējuši laiku, un tagad lūdzu Sosnieša kungs, jums ir viena minūte. Lopes kundze runā par to, ka sieviešu tiesības netiek ievērotas, ka ir tāda pretreakcija, Manuprāt, tas ir pilnīgi nepamatots apgalvojums, tieši tāpat kā visa tā muldēšanā par diskrimināciju un tā tālāk. Manuprāt, jā, varbūt visu laiku runājot par to pašu, šķiet, ka uh, kaut ko mēs tam panākam, bet reāli varbūt tā pretreakcija, par ko jūs runājat, īstenībā tāda veselīgā. Uh, Uh, sabiedrības reakcija, jo nav jau tā, ka uh, svarīgākais dzīvē būtu, lai X un Y chromosomu līdzsvars būtu pilnīgi katrā dzīves jomā. Šobrīd mēs uh, radam problēmas tur, kur to nav. Un tāpēc arī tagad mums ir rezolūcijas, dažādi ziņojumi, aicinājumi, bet reāli tas nepanāk galīgi neko. Un uh, pati kundze, kas sarakstīs šo ziņojumu, saka, ka īstenībā tā ir pretreakcija, respektīvi, kas, kaut kas atkal nenotiek. Uh, Un tad jautājums tā, kā risinājums ir atkal vairāk un vairāk runāšanas, vairāk un vairāk rezolūcija, debašu un tā tālāk, un atkal cilvēku maldināšana. Viss. Paldies, un tagad lūdzu Kozlovs Karajevičs kundze. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Sieviešu tiesības vienmēr ir bijušas uh, Eiropas Savienības vērtību centrā. Nav Eh, nekādas organizācijas eh, vai Eiropas Savienības, kas eh, neizvirzītu sieviešu tiesības par vienu no centrāliem jautājumiem. Tāpēc arī ir šī rezolūcija. Šobrīd esam konstatējuši, ka notiek pretreakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā, un tas attiecas arī uz reproduktīvām tiesībām. Ir dažāda veida priekšlikumi par uh, abortu aizliegumu, e, tiek ierobežots finansējums, e, ir uzsāktas dažādas kontrolas un visi jautājumi, kas ir saistīti ar dzimumu līdztiesību un feminismu, visi šie jautājumi tiek pakļauti šobrīd ļoti negatīvām viedoklim. Pat grūti noticēt, ka mēs dzīvojam īstenībā 21. gadsimtā, tad varbūt komisija tiešām var iejaukties un uh, E, izmantotu visas savas iespējas, lai apturētu šo pretreakciju, lai mūsu sieviešu tiesības tiešām būtu ievērotas. Tagad Blinkeviča utekundze. Vienu minūtu. Pirmininkė, ponia komisārė, nepaisant priimtų teisės aktų. Priekšsēdētāji komisāri. Neraugoties uz juridiskiem aktiem, ieteikumiem, stratēģijām, kas ir pieņemts, patiesībā mēs esam nogājuši tikai pusceļu līdz dzimumu līdztiesībai. Pašreizējais progress ir ļoti lēns un atsevišķās jomās sieviešu stāvoklis ir vēl pasliktinājies. Pirmkārt, mums nav izdevies iznīdēt vardarbību pret sievietēm, kas ir viens no smagākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Vēl astoņas dalībvalstis nav ratificējušas Stambulas konvenciju, vai tas nozīmē, ka šajās valstīs nav vardarbības pret sievietēm, vai pietrūkst politiskās gribas ratificēt šo dokumentu, diemžēl vēl aizvien nav progresa, lai panāktu vienlīdzīgu atalgojumu par vienlīdzīgu darbu, un pensijas atšķiras pa 40%. Tāpat arī nav progresa politikas skolēmumu pieņemšanā, jo sievietēm ir jāizcīna savas tiesības politikas. Man, politikā manā valstī Lietuvā valdībā nav nevienas pašas sievietes. Paldies! Nākošais runātājs deputāte ir Tomāšiča. Paldies, priekšsēdētāji! Sieviešu diskriminācija daudzās jomās ir jāapkaro viscaur un vienmēr, un sievietes, kuras kļūst par cietušajām tikai savu dzimumu dēļ, politiskajā vidē ar atsevišķām politiskām grupām, kuras ir ar savu attieksmi, bet sievietēm ir jādod iespēju pašām izvēlēties savu ceļu. Šajā gadījumā nav runa par uh, cīņu starp feministiem un tradicionālistiem, bet šeit ir runa par sievietēm, kuras ir izvēlējušās atšķirīgu dzīves veidu. Ir jāapzinās tiesības. Uh, Eh, uz dzīvi, tas nav, tā nav atpakaļ kāpšanās sieviešu tiesību ziņā. Un mums ir jāatbalsta šīs sievietes. Nākošais runātājs Es sāku, eh, kolēģi, eh, mēs esam eh, sākuši skatīt šo jautājumu ar 25 minūšu kavēšanos. Es nevaru piešķirt zilās kartītes jautājumus. Nākošais runātais Ernests Turtasons. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam. Uh, piedzīvojuši ekonomisko krīzi, kas ietekmē sieviešu tiesības, stingra taupība, kas eh, vēl vairāk nostiprināja patriarchālās pazīmes. Un tagad parādoties ekstrēmlabiem spēkiem, kuru eh, kuri vēršas pret demokrātiskiem spēkiem, mēs redzam skaidrus uzbrukums sieviešu tiesībām. Vairākās valstīs eh, pat tiek pārskatīt noteikumi cīņai pret sieviešu vardarbību. Par ko mēs runājam? Eh, sabiedrībā, kas ir nevienlīdzīga, naktrofensīva pret sievietēm, vienīgā reakcija ir ambicioza līdztiesības darba kārtība, ambiciozāk nekā noteikta eh, padomē. Ar mobilizācijām zielas es ceru, ka 8. marts būs mobilizēšanās pasāk, panākumu stāsts. Paldies, nākošais runātājs Barbara Matēra. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam nonākuši līdz šī sasaukuma praktiski beigām. Mēs esam ļoti daudz strādājuši dzimumu līdztiesības komiteja Eiropas parlamentā, bet nesam apmierināti, jo astotais līguma pants nav ticis piemērots visās dalībvalstīs, neraugoties uz uh, pieliktajiem pūliņiem, mēs redzam, ka pastāv atšķirības tiesībās ar ļoti sīku progresu periodās eh, starp 2005 un 2015 gadu. Un šie elementi, mūsuprāt, ir ļoti sāpīgi. Tas nozīmē, ka būs jāpieliek ļoti lieli pūliņi visās dalībvalstīs un It īpaši darba vidē mēs konstatējam viss lielāko iekavēšanos. Sievietes visvairāk ir skārusi krīze, e, darba vietas ir kļuvušas aizvien nedrošākas, ir sagatavot Stambuls konvenciju, bet mēs nevaram saprast, kā ir iespējams tas, ka vēl padomē atsevišķas valdības no tās atsakās. Paldies, e, kolēģi! Mēs esam iekavējuši mūsu darba kārtību un no katras grupas eh, brīvā mikrofonā procedūra varēs izteikties tikai viens politiskās grupas pārstāvis. Tie ir deputāti Šoidrovā, Juroks, Ferenc. Eh, Diemžēl citu iespēju nav. Nākošais runātājs Anna Hed uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji! E, kopš es strādāju parlamentā, e, mana prioritāte ir bijusi līdztiesība starp e, vīriešiem un sievietēm. Tas ir ārkārtīgi būtiski Eiropas Savienībai un visās dalībvalstīm. Ir jāpild līgumi, jānodrošina garantētās sievietes tiesībām. Tas fakts, ka tas Eiropas Savienības dalībvalstīs nenotiek, mani burtiski tracina. Uh, Desmit gadu periods, kurš ir pagājis, var tikt raksturots ar organizētiem frontāliem uzbrukumiem sieviešu tiesībām. Mēs soļojam nevis uz priekšu, bet virzāmies atpakaļ. Vairākās dalībvalstīs ir ierobežotas tiesības uz reproduktīvo veselību, ierobežotas tiesības uz darbu. Uh, Un mēs esam panākuši tikai minimālu virzību uz priekšu no 2005. līdz 2015. gadam vairākās jomās. Un tāpēc es kā feministas ļoti nobažījusies. Nākošais runātais deputāts Solē. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, atalgojuma plaisa 16%, pensiju plaisa 40% starp dzimumiem, eh, sievietes, kas cieš no fiziskas, psiholoģiskas vai abu veidu vardarbībām. Skaitļi ir ļoti skaidri. Mēs esam visai tālu no līdztiesības starp sievietēm un vīriešiem. Un tāpēc ir jārunā par šiem jautājumiem un jā, aizvien vairāk un jāspēr soļi, lai varētu nodrošināt sieviešu tiesību aizsardzību. Arī Spānijā ir parādījušies ultrakonservatīvie spēki, neofrankisti, un tiek notiek aizvien vairāk eh, uzbrukums sieviešu tiesībām, neraugoties uz eh, to sieviešu tiesību bilnes plešas plašumā, un mēs cerīgi gaidām 8. martu. Paldies, nākošais runātājs deputāte Švicā. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, līdztiesība starp vīriešiem un sievietēm, sieviešu tiesības ir vienas no Eiropas Savienības pamatiesībām, un ir tiesa, kā atsevišķās eh, sieviešu tiesību jomās ir bijusi virzība atpakaļ. Ir ekstremistisks tendences atsevišķās mūsu sabiedrības sektoros. Demokrātiska sabiedrība ir attīstīta tikai tad, ja arī sieviešu tiesības ir attīstītas. Varu piekrist uh, ziņojumā teiktajam, tas ir, ka mēs nevaram pieļaut to, ka mūsdienu sievietēm ir mazāk tiesību nekā viņu mātēm. Ir jāiznīdē diskriminācija, tiesību ierobežojumi un Pat valstīs, kur Stambuls konvencija ir parakstīta, vēl aizvien ir uh, vērojama vardarbība pret sievietēm. Tā ir nopietna problēma. Nākošais runātais deputāte Pētīra. Paldies, priekšsādātāji! Fakts, ka vēl nav sasniegta dzimuma līdztiesība Eiropā un sieviešu tiesību progress nav skāris visas politiskās institūcijas Tas attiecas arī uz sociālo nodrošināšanu un vardarbības pret sievietēm novēršana. Diskriminācija ir dažādos līmeņos. Sievietē nereti ir jāizvēlas starp karjeru un ģimeni. Tā vietā, lai piekļuva tiktu atvieglota uh, abiem šiem aspektiem. Ir jārisina šie jautājumi, un es nedomāju, ka vajadzētu pieļaut to, ka definīcijas attīstās, eh, sakojot laikam un modēji. Sieviešu tiesības nedrīkst tik definētas saskaņā ar laiku un ideoloģiju, jo tie ir mūžīgi principi. Es cīnos par katra cilvēka tiesībām, un esmu vīlusies par ziņojumā teikto nevar to atbalstīt. Un tagad pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Vispirms deputāts Šoidra uz vienu minūti. Jā, pānova, ja faktem, že prosa... Paldies, priekšsēdētāji ir fakts, ka cilvēkiem no vienalga, kura dzimuma būtu nepieciešams nodrošināt vienādas iespējas un tiesības tā, lai mēs varam atbalstīt pilnīgi visu uh, Mums ir nepieciešams nodrošināt to, lai sabiedrībā sievietes un vīrieši varētu darboties uh, vienlīdzīgi un lai būtu sievietēm iespēja izvēlēties, vai viņas vēlas būt pilna laika mātes vai arī darboties arī profesionāli. Komisijas priekšlikums nodrošinās daudz labāku privātās un profesionālās dzīves savienošanu, un tas ir ļoti pozitīvi. Bet, diemžēl, konservatīvās politikas tiek dažreiz kritizētas. Nu, būdama kristiešu demokrāta, es uzskatu, ka tā ir iespēja aizsargāt sievietes, arī vēl nedzimušus bērnus, tas tiešām aizsargā dzīvību. Un tāpēc arī dzīvības labā mums ir nepieciešams atbalstīt tos, tās politikas, kas atbalstā mātes un bērnus ir ļoti vienkārša būtība. Mēs cīnāmies pret šo pretreakciju pret sieviešu tiesībām. Daži no spēkiem, kas virza šo pretreakciju, ir pārstāvēti mūsu parlamentā. Konservatīvie kļūst stiprāki, viņi ir labi organizēti, viņi ir pārliecina arvien vairāk cilvēku, ka vēsture ir viņu pusē. Tas ir ļoti bīstami uzbrukumu pret sieviešu reproduktīvajām tiesībām kļūst arvien stiprāki, tiek ierobežota kontracepcija dažās valstīs. LGBT tiesības, Stambulas konvencija notiek tik bērni. Mums ir jācīnās par vardarbību, kas balstās uz dzimumu atšķirībām. Mani satrauc, ka daži cilvēki nav ievērojuši šo pretreakciju. Viņi uzskata, ka feminisms ir pagātnes parādība. Taču mums ir jāizstāv sieviešu tiesības un jāmāca jaunie to pārņēmēji. Paldies! Priekšsēdētāji, komisāra kungs, cienījamie deputāti, uh, Eiropas Savienības uh, vara uh, maldina Eiropas Savienības iedzīvotājus. 14. konvencijas pāntā ir teikts, ka nevar uh, uh, izglītībā uh, attēlot standarta uh, dzimumu lomas. 13. punktā ir runāts par to, ka nedrīkst izmantot tradīcijas un uh, un paražas, kas attiecas uz sieviešu lomu. Tas tiešām ir ļoti interesanti. Piemēram, nedrīkst attēlot sievieti, kas gaida vīru pārnākam mājās. Un kā var vispār uzskatīt, ka kāda valsts, kas nav parakstījusi šo konvenciju, uzskata, ka vardarbība ir ļoti laba, bet tā nav. Piemēram, jūsu valsts, kas uh, kas nekādā gadījumā nav toleranta pret vardarbību, bet tomēr neobligāti parakstījusi šo konvenciju. Nākamais runātājs. Prezidente. Paldies. Pat labam mūsu kontinentā ir tāda pretruna. Mums ir stiprs feminismu kustība, kas cīnās pret patriarchālo vardarbību, taču instrumenti un juridiskais satvars klibo un atpaliek. Mēs savā komitejā uzklausījām dažādus organizāciju pārstāvjus, kas saistīti ar sieviešu asociācijām, un tās ziņo, ka notiek uzbrukumi. parlaments eh, nodarbojas ar šiem jautājumiem, bet, piemēram, Itālijā ir iebildumi. Un ir organizācijas, kas, piemēram, ir pret abortiem. Mēs skāpjamies atpakaļ, vismaz Itālijā. 8. martā mēs protestēsim. Paldies! Kolēģi, gribētu nobeigt sakot, ka esmu pateicīgi par Eiropas parlamenta atbalstu sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesībai. Mēs kavējamies divi